Mes chers collègues, la séance est ouverte. Darbie kolēģi, mūsu sanāksme ir eh, sākusies, arī sociālista grupa mums ir pievienojusies, un tagad esam gatavi balsot. <laughs> hopefully, hopefully, hopefully, hopefully. Cerams, ka esam gatavi. Un tagad, kamēr mūsu referenti gatavojas, kamēr pēdējie aizkavējušies atnāk, un, un kamēr visi pilnīgi viss pārbauda, vai jums ir balsošanas kartes, vai jums ir elektroniskās balsošanas kartes lūdzu, pārbaudiet, un arī katras grupas ietvaros. Lūdzu, patiesiet, vai jums ir tieši vajadzīgais skaits, vai nav pārāk daudz balsotāju. Un ar, tagad došu vārdu Aderžanāša kundzei, Kosovas komitejas priekšsēdētāja, un viņa ir ieradusies šodien parlamentā. Viņu aicinājis ir Bēgas kungs, un viņa arī piedalīsies šajā sanāksmē. Lūk, kur ir priekšsēdētājs kundze, un mēs visi sveicam viņu šeit, viņa delegācijas vadītāju, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi redzēt šo delegāciju parlamentā. Un lai vēlam visu labāko Kosovas nākotni. Chers amis, chers amis, alors, conformément Dārgie draugi, mēs vienojamies par ko, un saskaņā ar to, ko vienojamies, mēs sākam balsot. Gair kungs arī ieradies ir ļoti labi, un mēs sāksim balsošanu ar 1B izdevumu kategoriju, vai visiem ir balsošanas saraksti. Comme, comme les années précédentes. Voilà. Tout le monde a son, tout le monde a son tableau de vote. Est-ce qu'on peut Vai visiem ir balsošanas tabulas, vai mēs varam jau sākt? Labi, viens B izdevumu kategorija. Tas ir 88. lapas pusē. Tas 88. lapas pusē arī angļu valodā. 88. lapas pusē ir šī tabula. Tāda.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 te ir Surjana kunga mutiskais grozījums. Daļa no šiem operāciju maksājumiem uzlab, atbalsta uzlabojums ves, bērnu veselības aprūpē, lai bērni varētu dzīvot ģimenes vidē, pāries bez izmaiņām, kas ir pār. Paldies pret. Paldies šķiet drīzāk ir vairāk pret nekā par pārbaudīsim. Pārbaudīsim, sākam balsot. EPP koordinatoram. Es gribētu uzdot jautājumu par balsošanas tiesībām. Sākam balsot. Balsojam, balsojam, beidzam balsot. Viena persona nav nobalsojusi. Balsošanas rezultāts 18 e, pār un 18 pret, tātad šis grozījums ir noraidīts. Ļoti labi. Tālāk pāršķiram labs pusi. Divi pirmie grozījumi 45. 19. ir atsaukt, tad 27. kas ir par, pret, pret atturas noraidīts. Nākamais ir arī ar rezervēts par to vēlāk. Tālāk 40, 424, kurš par pret atturas noraidīts. Divi grozījumi, kas seko tālāk. 934 un 4687. Tas viss ir par komentāriem, remarkam, piezīmēm. Tad, manuprāt, par to mums nevajag mals, balsot. Vai mēs balsojam par skaitļiem? tieši, o, tagad es gribētu piedāvāt balsot par to, kas tālāk ir līdz lapskursas beigām līdz 43.07, kas attiecās uz tiem pašiem cipariem. Referents ir par, kas ir par no jums. Paldies, kas ir pret. Daži atturas, atturas neviens, tad visa šī pieminētā grupa ar grozījumiem līdz pašām beigām ir pieņemti. Tālāk nākamā lapas puse 41, 28, tātad viens par. Es atvainojos. Man tomēr ir jāatgriežas atpakaļ, jo 751 bija par klimatu pārmaiņām, ko piedāvāja zaļie. Referents ir pret, kurš ir pār zaļie, tātad, kas ir pret, lielais vairākums, atturās, tas ir noraidīts. Tālāk ejam, esam par Eiropas sociālo fondu. Tātad balsojam par operatīvo tehnisko palīdzību. 4128, kurš par, pret, at, noraidīts. 4581 referents ir pret, kurš ir pār, nu, pret, atturas noraidīts. 42. sieviešu komitejas iesniegtais, kurš pār sociālisti, pret. Visi ir pret sievietēm, līdz ar to šis grozījums ir noraidīts. Kas mums paliek? Trīs nākamie. Te referents ir pār, kurš no jums ir pār un kurš ir pret. Četri, septiņi. Ir tīpaši liberāļi. Kas atturas, tad tie, šie ir identiski grozījumi un ir pieņemti. Tālāk nākamā sadaļa, un šeit arī mums ir vesela rinda vienādu grozījumu līdz labs puses beigām. Tad 354. referents ir par, kurš no jums ir par? Pret. 3. Tagad atturas. Neviens neatturas, tad šie grozījumi ir pieņemti. Tālāk eh, mums ir reģionālās attīstības fonds. 96. Eh, la, 92. puse eh, mēs sākam ar 41.76, kurš pār pret atturas noraidīts. 45.20 ir atsaukts. Tālāk trīs grozījumi, kas seko, tas ir pie rezerves, ta, par to mēs vēlāk balsosim. Tagad es piedāvāju 573. no Aldes grupas. Tas ir vienāds 48.6. Referents ir pret, kurš par? 3. Un pret ļoti daudzi atturas. Viens atturas. Līdz ar to tas ir noraidīts tālāk 715. Referents ir pret, kurš no jums ir par? Sociālisti pret lielais vairākums. Līdz ar to šis grozījums ir noraidīts. Tagad mēs atkal pārceļamies atpakaļ pie 751. Tā ir jauna rezerve, ko piedāvāja zaļie, referents pret, kurš ir par zaļie un vertmani, un par, eh, pret, Lielais vairākums. Tātad ir 751. ir noraizi, noraidīts. Tālāk nākami ir identiski. Referents ir pret, bet kurš ir par? Liberāļi, kas ir pret? Lielais vairākums atturas, attiecīgi tas, šī rezerva arī ir noraidīta. Tālāk 47, 62 vēlreiz. Vai mēs arī balsosim par šo komentāru piezīmi? Uh, saka par referents Šurjana kungs. Tad eh, referenta kungs, jūs esat par. Jā, referents ir par, bet kurš no jums ir par? Paldies un pret. Kas ir? Paldies, atturas pieņemts. Tālāk mēs pāriem pie nākamās daļas. Sākam ar Artonu kunga. 41,75. Kurš ir pār pret? Atturas noraidīts. 45,21 ir atsaukts. 42,73. Kurš pār? 2. Pret. Paldies, atturas noraidīts. Tad, tad vai Dālina kungs arī visus atsauks pārējos? Atkal 751, tas ir tā kā rezervi, par to vēlāk balsosim, un tagad divi grozījumi, kas ir labs uz beigās, ir identiski. Referents ir par e, tad, tad, 360, kurš ir par pret. Trīs, kas atturas līdz ar to mēs esam no šīs vietas līdz lapspuses beigām pieņēmuši. Mm, Tagad atgriežamies pie 751. no zaļo grupas. Atkal tas pats grozījums par rezervi klimata pārmaiņām. Pret ir referents, kurš ir pār, zaļie ir pār un Vertman ir pār, kas pret, atkal tas pats vairākums, atturas nav tādu, tad ir noraidīts. Tālāk mēs ejam pienākamās daļas. Tas joprojām ir reģionāls attīstības fonds 4176, kurš pār pret atturas noraidīts. 45, 23 ir atkal atsaukts, Vandālens to ir izdarījis, 47, 60 arī atsaukts, tāpat kā iepriekšējais. Es skatos Surjan kunga virziena. Uh, jūs variesat visu atcēlis visu grozījumu vai tikai piezīmi, tikai komentāru? Viss ir atsaukts. Ļoti labi, nevajag par to balsot vairāk. Tālāk 362 ir vienāds ar trījiem nākamajiem. Referents ir par kurš par? Paldies, pret. Trīs kas atturas, tad ir pieņemts šis grozījums, un tālāk mēs ejam pie 90. Nākamā lapsuse 47, 476, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk nākamais mums ir tikai piezīmes šajās līnijās nākamajās, un tāpēc no sākuma balsosim par 361. Referents ir pār. Kurš ir pār? Pret. Viens atturas pieņemts. Tālāk. Balsojam par 366. referents par, kurš par? Paldies pret liberāļi Artonkungs. Tālāk atturas. Tad sanāk, ka vairākums ir pār. 536 jau ir ietverts. Tālāk mums ir 47, 59, referents ir pār, pret, atturas, atturas, pieņemts. 47, 85 arī ir ietverts 361. Bet piezīme par 47, 85 tas jau ir ietverts balsojumā, ka, ko, kas tika izdarīts sakarā 361. Jā. Ja? ja visi ir laimīgi, gan Surjan kungs, gan arī referents, visi ir apmierināti. Mēs tagad skatāmies uz izmēģinājumu projektiem labs puses beigas. Tātad nākamā arī, lab, arī par izmēģinājumu projektiem un pārējām pie līnijas 13.03.31 par stratēģiju Baltijas jūrai. Un šeit mums ir trīs grozījumi. Skaitļi ir atsaukti. Tātad grozījums 4904. Man jābalso arī par cipariem, jo autori autors piedāvā atsaukt šo grozījumu par maksājumiem, ja es pareizi saprotu, tas ir attiecībā uz maksājumu. Tātad tas ir grozījums, kas attiecās uz skaitli, uz cipariem. Varbūt jūs varētu izskaidrot. Gribēju paskaidrot, šis grozījums Tātad 2,5 miljoni ir vienā un otrā gadījumā saistības un maksājumi. Tad 2,5 un 5 miljoni ir maksājumi. Ehm, mēs pieņemam 2,5 un 2,5 un arī referents piekrist šajam dalījumam 2,5 un 2,5. Labi, ja es pareizi sapratu, tad ir tā. Uh, par maksājumiem. Budžeta projektā ir 2 miljoni 500 tūkstoši. Tur eh, bez grozījuma šie cipars jums ir apmierinoši, jūs esat laimīgi. Un tālāk ir grozījums attiecībā uz saistībām. Tad no sākuma balsojam par cipariem, pēc tam par piezīmi. Vispirms par ciparu 2500. Tātad, kas par pret? Trīs ir pret, atturas. Pieņemts par piezīmi. Tas komentārs vai piezīme būs vienāds attiecībā uz visiem trim grozījumiem. Nē. Tad ņemsim visus pēc kārtas. Grozījumu pēc grozījumu. ir parādies kompromiss, un tas ir tāds, vajadzētu pievienot. Tehniskā palīdzība saistībā ar Eiropas Savienības Baltijas jūras reģionu stratēģiju. Tad eh, nauda projektu plānošanai, pilsoniskās sabiedrības iesaistei. Vai visi piekrīt šādam tekstam? Turpināšu. Coordinators in their coordination activity kas palīdz koordinēt uh, un arī Tātad nodrošina sadarbību ar banku, investīciju banku un Baltijas valstīm un atbalsta uh, stratēģiju Baltijas jūras reģionam, IUSBR kaut kā tā. Tas ir rakstiskā veidā lasāms. Jūsu dosijē ir iespējams izlasīt šo visu tekstu. Lūdzu. Es tikai gribēju paskaidrot, ka tas nozīmē, ka sākotnējais komisijas teksts ir jāsaglabā un šūrijāna grozījums izskatījās pēc tā, ka viņš grib svītrot oriģinālo, un īstenībā tas tā nav. Tad tas ir tad varētu teikt, ka mēs esam nonākuši pie kompromisa teksta, bet tomēr es lieku balsot, lai jūs balsotu par to, ka ir pievienots kaut kas pie komisijas teksta. Kas ir pār? Pret? Divi. Atturas nevienas. Tā tad ir pieņemts. Un tagad mēs varam balsot par 41.83. Eh, eh, kurš par? Hartoni kungs eh, pret atturas noraidīts. Tālāk pārējām. Tā ir eh, tālāk sagatavošanās darbība, pārējām pie nākošās lapas puses un nonākam uh, eh, 101. lapas pusē. Kohēzijas uh, fonds un 373. kurš uh, par referents ir par. Paldies, kas pret? Paturās. Pieņemts. Nākošā sadaļa simtā lapas puse. Joprojām kohēzijas fondi 47, 45, nākošais ir atcelts. Tas ir atcelts. Pirmais ir 92. 2. Kiekon. Kas pār pret atturas noraidīts. 751. Eh, tas ir zaļo grozījums. Balsojam 10, 19. Eh, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 574. referents ir par. Kas par? Kurš pret? Atturas? Nē, es atvainojos, referents bija pretis. Kļūdījos, saka sēdes vadītājs. Bet, kad ir runa par uh, liberāļiem, tad uh, manas sirds runā, man jāskatās uz Annu, es atvainojos. Tātad liberāļi nobalsojuši un uh, 48,61 ir identisks, tas atkrīt. Uh, 716. referents ir pret, kurš ir par? Sociālisti ir autori, kas pret, atturas, noraidīts. Pārējiem apakaļ uz augšu līdz 562 par rezervi, kas ir identisks ar nākošo, bet eh, referentiem tas nepatīk. Tātad, kurš ir par? Liberāļi, kas ir ierosinājuši grozījumu, kas pret? Citas grupas, atturas, un tātad šie divi grozījumi par uh, ielikšanu rezervē, kas ir uh, identiski apkrīt. Uh, 751. Uh, šķiet, ka tas pats vairākums, kas par zaļie, kas pret un Britmans kundze. Pārējie atkal noraidīti. Atgriežos pie komentāriem, piezīmēm. 536. Referents ir par. Kas par? pateicos pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Prends part au vote, hein, sauf si on me l'interdit. Le vote est ouvert. Sākam balsot, divi vēl nav nobalsojuši, kas nav ievietojuši balsošanas kartiņu. Beidzam balsot. 15 par 22 pret. Šis grozījums ir noraidīts. Um, man tagad ir jābalso par 367. grozījumu. Nē, tas ir identisks, jautā priekšsādātājs, identisks, tā tad atkrīt. Tas atrisina problēmu. Pārējām uz pārobežu sadarbību. 41.85. Hartonga kungs iesniedzis. Referents ir pret, kurš par? Hartonga kungs, kas pret? vairākums pret noraidīts. Uh, 168. referentam tas nepatīk, kurš par? 3 par, kas pret? Pateicos, apturas, noraidīts. Te mēs esam pabeiguši. 1 uh, B uh, sadaļu. 40% budžeta jau ir, tā teikt, apstiprināti. Tas nav slikti. Tā tad. Bon, alors, nous passons maintenant. Tagad mēs pārējām pie kategorijas 2, pie otrās kategorijas lauksaimniecība. 68, eh, 67. kurš par, eh, referents ir par. Vai visiem ir balsošanas saraksti, jautā priekšsēdētājs. Kas pret? Atturas. Pieņemts. Daudz rokas nebija paceltas, bet vairāk bija par. Šie trīs grozījumi ir identiski un ir pieņemti. Nākošā līnija 41.38 Hartung grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 68. Kurš par? Referents ir par. Paldies. Kas pret? Atturas pieņemts. Un tas ietver divus nākošos grozījumus, kas ir identiski. Pāriem pie nākošās lapas puses 102. Te ir runa atkal par izmēģinājumu projektu. Balsojam par uh, 998 grozījumu, kurš ir identisks ar uh, 499. Referents ir pret, kurš par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 998 un 499. Vēlreiz balsojam elektroniski. Votez, votez, votez, votez, votez, votez. Visi balso. Ja un socialiste en trop. Viens sociālists pat daudz balso. Vienam sociālistam ir jāatkāpjas. Euh, le vote est clos. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 7 pār 30 pret. Tātad noraidīts. No šajienes raugoties nebija skaidrs, jo ir rokas, kas ir tā laikam pagurušas. Tas tāpēc pusdienām ir tīpaši vidusjūras valstīs. Labi. Pārējām pie programmām mazāk nodrošinātām personām 42-66. Uh, eh, referents pret, kurš par? Pret. Atturas. Neviens nebija par. 48.11. Referents pret, kurš par? Autors, kas pret? Un, diemžēl, vairākums atturas. Noraidīts. Tālāk. Balsojam par 803. Pirms, pirms 97 jo šis iet vis tālāk. Tātad 803. referents ir par. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tātad attiecībā uz summām tās ietver visas pārējās grozījums līdz lapas beigām, bet man te jāatgriež pie piezīmēm. Tā tad mums vairs nav jāapskat šie grozījums. Labi, saka priekšsēdētājs, pāriem pie nākošās 103. lapas puses pie citiem pasākumiem. Un 69. grozījums referentam, tas ļoti patīkuši par. Pret. Atturas. Pieņemts. 997. goe, uh, referents ir pret, kas par? Pret atturas, lielākums pret, noraidīts. 500 ir identisks un līdz ar to atkrīt. 98. Eh, Tie ir tikai par iekļaušanu rezervē. Referents ir par. Kurš ir par? Par šo iekļaušanu rezervē. Pret. Liberāļi un Hartonga kungs atturas. Pieņem šis grozījums.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 Tā, man tagad tiek ierosināts balsot par 60, par 71. grozījumu vispirms, kurš ir nākošajā lapas pusē. Tātad par 71. grozījumu, kurš ir 104. lapas puses sākumā. Kopā ar 80, tātad par 80 miljoniem te ir runa. Es atvainojos, saka priekšsādātājs. 255 miljoni saistībās. Et les paiements aussi. Est-ce que c'est bien ça? Vai tas ir pareizais grozījums, pareizā summa, saka priekšsēdētājs? Tātad 71. grozījums darbības fonda ražotāju organizācijām un grozījums, kā to ierosina referents, 255 miljoni, kā to ierosina referents. Labi, visi saprot. Kurš par? Pret? Liberāļi un Hartonkungs atturas. Paldies, pieņemts. Labi. Tas ietver arī sevi 47, 27 grozījumu. Tagad jābals, jābalso par 72. Es atvainojos, ka priekšsādātājs ir piezīmes. Mēs atgriežamies 103. lapas pusē. Ir piezīmes. 103. lapas puses apakšā ir piezīmes. 92. grozījumam. 92. grozījumam tātad. Atbilstoši Alors, excusez-moi, excusez-moi. Atvainojos, saka priekšsādātājs, man uh, te dod uh, pretrunīgas padomas. Situācija nedaudz sarežģīta. Tātad es saprotu, ka 92. un 93. Uh, par tiem mēs nerunāsim. Šobrīd par tiem mēs nerunājam, nebalsojam. Balsojam tagad par piezīmēm. Uh, 78. 71. 71. par šiem 255 miljoniem. Lavijas uh, eh, kungam vārds. Es domāju, ka šeit ir ieviesusies milzīga kļūda. Šeit ir runāts par 75, par paaugstinājumu, bet mēs runājam par 175. Es uh, tikai izreikināju nu pat. Ok? La vija raģa. C'est le bon chiffre. Jā, tāds ir pareizais uh, skaitlis. Citā, uh, var sagot, citiem vārdiem sakot, piezīme šim grozījumam, uh, 71. Un kas ir jūsu priekšā ir? European Parliament and the Council to ensure that the increase of 175 million in its full, etc., will be used, etc., etc., etc. Ok? Labi, tātad štāds ir šis grozījums angļu valodā. Visiem šis teksts ir acu priekšā, kurš ir par šo komentāru. Pateicos, pret, atturas, pieņemts. Un tagad mēs mums nav vairs atpakaļ jākāpjas uz citiem grozījumiem. Gluži pretēji. 72. 72. Ar kādu summu, tad par kādu summu mēs te balsosim? Man saka 95 miljoni. Vai tā ir? Mm, tā tad nevis 20 miljoni, bet 95 miljoni. Vai ne? Tā tad 72. grozījums un cipars ir 95 miljoni. Kas par? Pateicos pret. Atturas. Pieņemts. Tātad šajā pozīcijā ir vajadzīgs tās pašas piezīmes, par kādām mēs nobalsojām 71. grozījumam, bet ar citu summu. Un šoreiz tā ir 75. Un kas ir pār? Es pieņemu, ka tas pats vairākums, kas pret, tie paši naidīgi noskaņotie, un tā tad pieņemts. Tā tad esam apstiprinājuši uh, 255 miljonus, 95 miljonus un ar tām pašām piezīmēm, kādas bija paredzējusi komisija. Tātad tas viss ir tagad saskaņoti. Tagad pārējām pie uh, programmai, pie programmas skola apgāda ieraugļiem. 73. referents pār, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un Tas ietver visu līdz 104. lapas puses uh, apakšai. 105. lapas puses augšā valsts atbalsta programma vienkopībai 4139, kurš par noraidīts. 74. agrikomiteja, referents par, kurš par pret atturas pieņemts. Tāpat arī identiskie grozījumi, kas ir tā pašā pozīcijā pārējām pie citiem pasākumiem. Pārējām pie citiem pasākumiem. Oui, oui. Euh, monsieur Hartong, qui est pour? Hartong kungs eh, ierosinās, kas par? Attur, eh, pret? Atturas? Noraidīts. 75. Agri komiteja, kurš par? Referents par? Pret? Atturas? Pieņemts. Veicināšanas pasākums 76. Referents ir par? Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk. 93. referents ir par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jā, 108 lapas puses augšā izmēģinājuma projekts pāriem tieši pie uh, piena fonda. Uh, 998, kurš par pret atturas, viens ir noraidīts. Tālāk. Skolām paredzētais piens. Hartonga grozījums 41, 41. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 91. grozījums. Agrīt grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tāpat arī tie, kas ir ietverti līdz lapuses beigām. Pārējām pie kompensācijas par lielopu un teļa gaļu 999. kurš pret, eh, kurš par, uh, referents ir pret, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Arī nākošais. Uh, 77. kurš par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompensācijas par dzīviem dzīvniekiem. 1006 grozījums. Referents pret, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 503. atkrīt. Tālāk cūgaļa. Pie cūkām pārējiem. 1001. grozījums referenci pret, kurš par? Kas pret? Vairākums pret cūkām noraidīts. 504. atkrīt. Pārējiem pie olām. 1002. grozījums. Referenci pret, kurš par olām? Kurš pret olām? Paldies! Omlete ir sanākusi un pārējie divi grozījumi atkrīt. Tālāk. Uh, Je remercie, abstention. Et donc... 78. tā tad ir pieņemts. Tālāk. Pārējām pie mājputnu gazi. Wow, le rapporteur est contre. Qui est pour? Tātad 1003. Kurš par? Pret? Paldies. Noraidīts. Tā tad atkrīt arī 505. Tālāk eh, atkal izmēģinājuma projekts. Pārēju 109. lapas pusi, un te mēs trāpamies uz uh, tabaku 629. Kurš pret? Tautas partija, bet viņš šķiet izolēti.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 17 pār 19 pret, grozījums ir noraidīts. Tā tad varam balsot par 1004. grozījumu. Tas ir identisks, man saka. Tā tad pārējie grozījumi atkrīt. Pārējām pie. Merci, 41, 12. Paldies. Šis grozījums noraidīts. 41. mums tas bija identisks. Tātad identisks jau noraidītajam. Tātad par tabaku vairāk te nekas nav. Septiņdesmit devītais referents par, kurš par, par pret atturās pieņemts. Tālāk zīdārpiņš 41, 43, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kokvilna 80, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Saistīsies atbalsts 81, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. 82. referents par pret atturas pieņemts. Piecsimt divpadsmitais. Sagatavošanās darbības. Nē, saka priekšsēdētājs. Jābalso referents ir pret. Referents ir pret. Kurš par? Zaļie. Kas pret? Praktiski vispārējie atturās tātad noraidīts. Bet ir jābalso par piezīmēm. 45, 25 grozījumam. Referents ir pret. Mm, referents ir par. Referents ir par. Tātad 45, 25 grozījums. Kurš par? pret. Vairākums pret atturās tātad piezīmes neizmantot klonēšanas tehnoloģijai noraidīts. Tālāk pie lauka attīstības programmas pārējiem. 83. Lauka saimniecība. Referents par, kurš par? Paldies, pret. Atturas pieņemts. Un arī pārējie identiskie grozījumi, kas seko šajā a, pozīcijā. Pāriem pie nākošās sadaļas, tā ir operatīvā tehniskā palīdzība, 45-90 grozījums. Referents ir pret, kurš par. Paldies, kas pret. Atturas noraidīts. 84. referents par, kurš par. At, pret, atturas pieņemts. Pārējie pie nākošās lapas puses. Izmēģinājumu projektu 5 pārēja tieši uh, pie kontu klīringa. 87. Uh, referents ir par, kas par, pret, atturas, pieņemts. Lauks saimniecības struktūras pārskata 41-45 grozījums. Kurš par? Divi tikai. Kas pret? Paldies, atturis noraidīts. 88. Agrikomiteja referents par. Kurš par? Pret? Atturis pieņemts. 41-46. Šī Hartonga kungs iesniedz. Kurš par? Pret? Atturis noraidīts. 41, 47, Hartonga grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 851. konservatīvi referents pret, kurš par pret. Paldies, noraidīts. Un pārējie arī ir noraidīti. Pārējie pie 90. Uh, kurš par pret atturas pieņemts. 90. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām tālāk atkal pie izmēģinājumu projektiem un nonākam pie 114. lapas pušas vidus, life līnija 41, 51, kas par pret atturas noraidīts. 479. NV komiteja, kurš par pret atturas pieņemts. Nākošā pozīcija 41.53. Eh, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 477. Eh, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Nākamā pozīcija. Life. 41.55. Hartung grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 854. konservatīvi iesnieguši, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 478. komisija, NV komiteja ierosinājis par, pret, atturas pieņemts. Tāpat arī visi pārējie identiskie grozījumi līdz lapas puses beigām. Pārējām pie nākošās lapas puses aģentūras. Sākam aplūkot aģentūras. Vides aģentūra pirmā 41.56 grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 45.26, tas ir atsaukts. Balsojam par 471. Uh, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tāpat arī trīs atlikušie kas ir identiski šajā pašā pozīcijā tālāk. Nākamā pozīcija te pašai aģentūrai iemaksas saskaņā ar trešo tabulu 4157 hartanga grozījums, kurš par pret apturas noraidīts. 4527 ir atsaukts. Tālāk izmēģinājumu projekti atkal 117. lapas puse, 118. lapas puse, 119. lapas puse un arī 120. lapas puses sākums. Tā mēs nonākam pie 120. lapas puses beigām pie Eiropas ķimikāliju aģentūru. 45 uh, Contre. 470. par pret pieņemts. Nākamā pozīcija Vandālens ir atsaucas grozījumu. 121. lapas puses augšā. 45, 30. Tas ir atsaukts. 469. referents pār. Si, kontra. Kas tātad par, pret, atturas, pieņemts. La līnija suivante, le 45. 45, 31 ir atsaukts. Tālāk nonākam pie pilotu projektu beigām. Jauns pilotu projekts 121. lapas pusē. 123. lapas puse grozījums, ko iesniedz Hartonga kungs. 41.63, kurš par pret noraidīts. 911. referents ir pret. Eh, kurš par pret noraidīts. Un nākošais arī, tātad ir noraidīts 41, 46, 25 referents par, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Nākošajā pozīcija sagatavošanas darbība, izmēģināšanas projekts, pārēj pie zīvesaimniecības, 115, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. Un uh, potašs uh, identiskais grozījums arī tur ir iekļauts. 10.16 referents ir pret, kas ir par, pret, par atturas, e, noraidīts. Es pāršķiru labs pusi. Tagad mēs esam pie ārtonga kunga grozījuma, kas ir pār, pret noraidīts. 10, 16, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk nākamais arī atkarīt. Tā atkal izmēģinājuma projekti. Tālāk ir startautiskie nolīgumi, Hartonga kunga grozījums, kas par pret 41, 70 noraidīts. Tālāk 42, 63 tikai piezīme. Referents ir pret, kas ir pār šo piezīmi. Paldies pret. Paldies, saturas. Paldies. Tad principā ir noraidīts. Tālāk 125. 128. kas pārpret atturas pieņemts. Nākamā rinda. 41, 71 ārtongu kungs, kurš pārpret atturas noraidīts. 122. Cilvēmniecības komiteja, kas ir par pret atturas pieņemts. Nākamais ir identisks, arī līdz ar to tiek pieņemts. Tālāk 125. Mm, lapspusē Eiropas Zivsaimniecības fonds, 856. Eiropas konservatīvo grupa, referencija pret, kas ir par, paldies, pret, atturis noraidīts. 123. Zivsaimniecības komiteja, kas pār pret atturas pieņemts. Un visi identiskie, kas sēko par pie šīs līnijas, arī līdz ar to tāpat. Un tālāk mēs esam pie izmēģinājuma projekta. Uzreiz pārējam pie, pie nākamās lapas puses vidus 41.72 Ārtonga kungs, kas pār pret atturs noraidīts. 857. no konceptīvo reformistu grupas, kas pār pret atturas noraidīts. 116. atbalsta referents, kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk nākamā rinda 4172 Artonga kungs, kas par pret noraidīts. 10, 18 no goe, kas pār, pret, atturs, noraidīts. Un nākamais ar tāpat. Tālāk 117, kas pār, pret, atturs, pieņemts labs puses beigās, joprojām izmēģinājumi, izmēģinājumi projekti, tālāk arī tāpat. Un tālāk 118. kas pār, 118. kas pār, kas ir pret, atturas, pieņemts. Vai referents kungs joprojām ceļ roku? Es sapratu, ka jūs esat pār 118. Labi. Tālāk pie aģentūrām pārējām. Zivsaimniecības kontrols aģentūras 45.32 ir atsaukts, tagad 120. ko atbalsta referents, kas par, par 120. pret. Atturas pieņemts. Tālāk arī Haugas kundzes grozījums, ka to ir ietverts. 45.33 ir atsaukts, vēlāk 119. no zivsaimniecības referents ir par, kas par. Paldies pret atturas pieņemts. Isu. D'accord. Il, il couvre Utah, euh, l'amendement de Utah Haug. Tas ietver arī Jutas Haugas grozījumu. 353. man saka, ka tas tā ir pilsoņu iniciatīva, tas nav izmēģinājuma projekts bet drīzāk vajadzētu trešajā kategorijā likt šo pilsoņu iniciatīvu, tātad 3B kategorijā. Um, mēs, e, jebkurā gadījumā, balsosim tūlīt arī par trešo, trešo B. E, par šo te runājot, referents ir pār, e, kas ir pār pilsoņiem, kas ir pret pilsoņiem. Pieņemts atturas arī kāds labi, tad ir pieņemts, bet mēs ieliksim to trešajā B daļā. Tālāk. Tālāk būs aģentūra veselībai un patērētēm atsaukts. Tālāk atkal izmēģināja projekti vēl. Un tad, kad mēs esam 131. vidu par dzīvnieku slimībām dzīvnieku slimību. Tātad ir gojas grozījums, kas ir par. Paldies, kas pret. Dzīv, tātad, kas atturas. Tad rezultātā dzīvnieki ir arī glābti. Un nu, tālāk mums vēlreiz ir atkal izmēģinājumi projekti līdz nākamās lapas puses beigām. 56. vispirms, joprojām mēs esam pa labu, tur ir 57. 57. kas par 57. Paldies, pret. Atturas pieņemt. Tāpat kā visi tā nā, nākamie, kas ir vienādi. Tālāk 46, 82. Tas par augu ekosistēmām Šeit ir par summu un par piezīmi. Esot referents pret ciparu un par piezīmi. No sākuma par summu. Referents ir pret. Un kas ir par šo summu? Neviens. Un kas ir pret? tad mēs attiecīgi šo grozījumu ar summu noraidam, bet par komentāru referents ir pār, kas ir pār šo piezīmi par komentāru. E, labāk elektroniski balsosim, jo šeit ir e, viedokļa atšķirības. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un 14 ir pār, 25 pret, tātad ir noraidīts. Ir noraidīts. Tālāk izmēģinājuma projekts vai projekti. Otrajā kategorija ir tā, ka mēs esam jau apstiprinājuši 80% no budžeta. Alors, on distribue la liste de vote sur la catégorie 3. Mēs esam jums izdalījuši par trešo kategoriju arī balsošanas sarakstu, un tagad Es skatos uz referentiem par 3A kategoriju. Vai šeit ir kādi jauni elementi? Vai ir kaut kas jauns pēc pusdienas pārtraukuma sarunām, vai kas mums būtu jāzina pirms balsošanas sākšanas? Direi che possiamo votare la, questa nuova rubrica adesso, sì. Grāci. Tātad varam balsot par šo jauno kategoriju, jā. Bien. Donc, je soumets selon le tableau et puis. Labi. Tad sāksim balsot un, ja balsojot, ir kaut kādas modifikācijas, kas radušās politisko kontaktu rezultātā, tad arī attiecīgi informēsim. 977. ir pirmais. Referents ir par, tas ir par Eiropu Eiropas bēgļu fondu. Referents ir par, kas ir par. Un kas pret? Paldies, atturas. Pieņemts. Par visu šo ciparu summu simtu mil miljonu apjomā. E, tālāk ir gojas grozījums 978, kas par pret atturas noraidīts.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 Ligne suivante, en haut de la page 134, 979. Le rapporteur est pour. Qui est pour? Tālāk nākamais, 979 pār pret atturas pieņemts. Arī divi pārējie tāpat. Tālāk Eiropas atgriešanās fonds 1061, referents ir pret, kas ir par. Un pret atturas noraidīts. Tātad 470 atkrīt. 470 atkrīt. Līdz ar to jūs esat 1060 tālāk nogūjies. Referents ir pret, kas ir par. Un pret. Paldies, atturas. Noraidīts. Arī 47, 11, 430 no Lībes. Referents par, kas par. Paldies pret. Atturas pieņemts. Nākamā rinda. Aģentūra pārvaldībai. Tas ir Frontex. Vandālins ir atsaucis savējos, mēs joprojām balsojam par summu, Sākot no 440, eh, tad ir par cipariem, kas par pret summām atturas lielākā daļa ir par summām. Tad te citu grozījumu nav. 927. tas jau ir ietverts iepriekšējā. Tad par summām ir skaidrs. Un tagad par komentāriem par piezīmēm. Vispirms par 444. grozījumu referents ir par. Kas par? Kas pret? Šo komentāru atturs. Tad vairums atbalsta. Mēs uzskatām, ka ietveram arī visus pārējos līdz ar to komentāru ziņā, vai arī balsosim par tiem pārējiem. Tad balsojam 752. komentārs. Bet eh, jāsaka, ka šie papildinoši te nav pretrunas starp šiem visiem grozījumiem. Labi, tad piekrīt. Tad, eh, tad 752. referents piekrīt. Nē, vai nepatīk referentam šis grozījums vai piesīme? Remarks, the remarks. Now I know who is controlling you. Yeah, yeah. <laughs> you only know that now? Madame, Madame le rapporteur, dites-moi. Referents kundze. Sul 752. Ja mēs runājam par 752, otro eh, šie izteicieni ar savietojumu nestu atbalstu. Paldies. Remarque du 752, le rapporteur. Tad 752 par referenti, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tālāk 753. Šeit ir savietojumi šie komentāri. Jūs esat pār arī referenti. Kas ir pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Visas piezīmes, visas piezīmes šeit ir pieņemtas, jo tās ir papildinošas. Mēs pāršķiram lapus, joprojām pie Frontexa esam. 4462 ir atsaukts, divi nākamie eh, tie attiec uz rezervi, pie tā mēs atgriezīsimies, un tagad 928, par ko mums ir jābalso, kas ir par. Kas ir par 928? referente. Jūsu grupa grib bals balsot par summām 559, kas ir, ja, esmu jūsu rokās. Votare prima anche i 459 754. Tātad par 4, 5, 9 un 752. Mēs tātad balsosim par šiem sākumā. Paldies. Nous allons voter. Labi, tad balsosim par summām. 459, 750, šīs summas ir vienādas. Un pēc tam es atgriezīšos pie šiem grozījumiem, jo te jāliek arī rezervē šie paši. Tad no sākuma mums ir cipari 25 miljoni, kas ir par pret pret ciparu, pret summu atturas. Lielākā daļa ir pār. Tādā gadījumā summa ir pieņemta. Tālāk. Nākamais 928, 4561 un 4389 atkrīt. Kāpēc? Tāpēc, ka eh, tā, šī summa jau ir ietverts tajā summā, par kur mēs jau nobalsojam. Uh, Mēs atgriezīsimies pie šiem diviem grozījumiem vēlāk, kad mēs balsosim par ielikšanu rezervē. Ah oui, parce que les chiffres étaient déjà. Alors, les comment... Tad mēs balsosim par piezīmēm. Kas balsosim par 459. piezīmi? Referente ir par. Kas ir par? Pret. Atturas. Ir pieņemts šis komentārs. Tātad piezīme pie 754. ir ietverta, ietverta. Tad tas jau ir sakārtas. Labi, tad par šo te pozīciju. Skaidrs, mēs esam nobalsojuši. Un tagad atgriezīsimies pie Schengen sistēmas SIS-2. Šeit arī jāliek rezervē 445. grozījums un 755. Tātad referente ir par, kas ir par, kas pret, kas atturas pieņemts. Šie cipari tiek sūtīti uz rezervi. Tālāk vīzu informācijas sistēma 446. Referente ir par, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Tālāk ārējo robežu fonds. 460. referente ir pār, kas pār, pret, atturas, pieņemts. Tas eh, arī ietver trīs nākamos, un 731. mēs vienkārši balsojam par piezīmi. Referente ir pār, kas pār, pret, atturas, pieņemts. Par Schengens izvērtēšanu. Šeit arī ir priekšlikums likt rezervē. Referenti ir par, kas par. Pret. Atturas pieņemts. Es pāršķiru lapu. Eiropas atgriešanās fonds. 10.59 eh, no gojas referente ir pret. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Nākamais arī. 461 šeit no sākuma par summām un pēc tam par piesīmi, par summu referenti par kas par pret atturas pieņemts. Tas ietver arī divus nākamos un tagad 858 referente ir pret kas par pret atturas noraidīts. Tad es atgriežos pie komentāra 461. E, sakarā referente ir par, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad es atgriežos e, pie 603. par fundamentālām tiesībām. 732. Eh, pieņemts. Nākamā rinda. Grozījums atsaukt, tālāk atkal atsaukt, tālāk nākamā laps pusi par Eiropas bēgļu fondu. 42.07. Hartonga kungs, referente pret, kas par pret atturas noraidīts. 729. referente pār, kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk 447. Septiņsimt divdesmit devītais jau ir pieņemts, bet par saistībām. Mēs tagad 447. balsojam tikai par maksājumiem, jo saistības mēs jau nobalsojām pie iepriekš minētā grozījuma. Ah, pardon. Le secrétariat me fait re remarquer à juste titre que. Tikai par maksājumiem. Tas 10.58 ir identisks 47.13, un tas ir pirms 447. Šeit mēs balsojam tikai par maksājumiem, jo saistības mēs jau esam apstiprinājuši 20 mil, 200 miljonu apjomā. Tad tagad mēs tikai par maksājumiem. Un Par maksājumiem ir 1058 grozījums. Referente ir pār. Kas ir pār? Kas piekrīt referentei? Paldies. Pret. Atturas. Tātad 10, 58, 47, 13 maksājuma daļā ir pieņemti un pārējais at, pārēj atkrīt. Tad, kas mums paliek vēl, tikai piezīmes, un tas attiec uz šurienu kungu un sieviešu jautājumu. Kas par? Kas pret? Nē, referente ir pret, es atvainojos. Bet vajadzētu varbūt elektroniski pārbaudīt. Tātad 47, 64 piezīmes. Tas ir Laslo Šurjana grozījums par sievietēm. Ko viņš saka par sievietēm? Sākam balsot. Thank you. Thank you very much. Le vote est ouvert sur les femmes. Uh, balsojums uh, ir beigts, pabeigts, tātad balsojam par šo sieviešu punktu. Beidzam balsot. 16 pār, 21 uh, budžeta komisija, komitejā nepiekrīt eh, Laslo Surijana skatījumam attiecībā uz sievietēm. Un piezīmes tiek noraidītas. Laslo, tev vēl jāveic zināms lobēšanas darbs. Tālāk pārējām pie ārkārtas pasākumiem bēgļu masveida pieplūda gadi, pieplūduma gadījumā 730 nonākam pie grozījuma sērijas, kur ir uh, saistības un maksājumi. Tātad pie saistībām 730, kurš pār, uh, paldies, pret, atturas, vairākums par, 200 miljoni pieņemts. 200 tūkstoši, 200 tūkstoši ir laž, sevi groza, sevi labo priekšsēdētājs, 200 tūkstoši. Sekretariāts nolēma, ka trīs nulles mazāk labi. Tālāk pie maksājumiem pārējiem. Tas ir ļoti interesanti, jo 200 uh, ir saistībās, bet 2 miljoni ir maksājumos. Nu, lai nu kā. Tātad maksājumi. Ir trīs identiski grozījumi. Referents ir par. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Atturs. Vairākums par. Tātad. Voilà. Tātad pieņems. C'est une arithmétique. Euh, Tātad aritmētika ir vienkārša. Un eh, pilsoņi noteikti to novērtēs. Lapas puses apakšā 4206, kurš par pret atturas noraidīts. Nākošā pozīcija 4207, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk izmēģinājuma projekts. Qu'on verra demain avec les projets pilotes. Nous en arrivons. Nonākam tālāk pie patvēruma atbalsta biroja 4208, kurš par pret atturas noraidīts. 449 referents ir par. Aha, man teica, ka pret, bet viņš ir par. Referents ir par. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un nākošais arī ir pieņemts, jo tas ir identisks grozījums. Tālāk pārējām pie nākošās pozīcijas. Uh, iemaksas trešajā sadaļā 4208, kas par pret atturas domāju, ka tas pats būs arī par 450, jo referents par ir par šo grozījumu, kas ir par, pret, tas pats vairākums. Tātad šis, eh, šie grozījumi tiek pieņemti. Tālāk izmēģinājumu projekti, kas turpinās. 142. lapspusē policijas uh, Eh, projekts, eh, kurš pār pret apturas, eh, no, tāda cita grozījuma vairs nav. 42, 10, kurš pār pret atturas noraidīts. 40, 62, Juta Hauga, kurš pār pret atturas pieņemts sur le European Police College. Par Eiropas policijas akadēmiju 4211, kurš par pret atturas noraidīts. Nākošais ir atsaukts. Nākošā pozīcija 4211, kurš par pret atturas noraidīts. Uh, 899. Uh, referents pret, kurš par pret atturas noraidīts. Arī nākošais līdz ar to. Uh, še 454. par pret atturas pieņemts. Un arī nākošais ir arī pieņemts. Tas ir identisks pāršķiram lapas pusi. Terorismu novēršana 4601. Referents pret, kurš var? Pret. Apturas. Noraidīts. 455. referents pret, kas par, kas par, pret. Paldies, noraidīts. Tautas partija ir par šo grozījumu. Tālāk, 620. sākumā par summām. Referents ir par, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk par piezīmēm. 620. grozījumam referents ir pret, ā, par. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un uh, nākošais grozījums 42.53 ir tāds pats, vai ne? Tā tad, nu, cīņa pret uh, narkotiku lietošanu. Ir viens grozījums, kurš nebija atsaukts. Pret kuru referents ir pret par? Tātad 4469, kurš par pret atturas noraidīts. 44, 44 70. Annai vārds. Es īsti nesaprotu. Vai mēs balsojam par 462? Okay. Yes, we jump. It's my fault. Okay, okay. Ar manu vainu saka priekšsēdētājs Anna, saka, ka mēs gribējām atsevišķo dalīto balsojumu par piezīmēm. Bet mēs pie tā atgriezīsimies, jā? Ja? Vai no sākuma par skaitļiem? Ok, ok, es visimā. Jā, es atvainojos, saka priekšsādātājs, tā tad es atgriežos. Tā ir mana vaina, saka priekšsādātājs, es aizmirsu. Noziedzības novēršana, cīņa pret noziedzību, es aizmirsu šo pozīciju. Un īsva, kim arī pāls, es vēl. Tad ir cilvēki, kas par to domā un kas to atcerās. Jā, jā, tātad mafijas vārdā es palēdu garām šīs ļoti svarīgās pozīcijas. Es saprotu, ka ir grozījumi tikai par piezīmēm. Abi divi. Jeb summas arī. Labi. Tātad 462. Vispirms par summām balsojam. Referents ir par, kurš par. Tātad par cīņu pret noziedzību, kurš pret šīm summām. Atturās. Tātad summas ir apstiprinātas. 4253 summas referents tā pati pozīcija. Es atvainojos, saka priekšādātājs, tā tad tas atkrīt. Pārējam pie. Uh, 4470 uh, referents ir par. Split vote. Mana grupa var, gribētu pieprasīt balsojumu pa daļām. No sākumā balsot par to, ka runājot arī par rehabilitāciju cietumos attiecībā uz mazgadīgiem lietotājiem, lai samazinātu noziegumu skaitu un tā tālāk. Mēs gribam sākumā balsot par šo teksta daļu un pēc tam par daļu, kur ir rakstīts, ka daļa no apropriācijām tiks izmantota uh, lai uh, cīnītos pret mobīlo kriminālo grupu aktivitātēm pierobežu reģionos. Tātad sākumā par prevenciju, rehabilitāciju un tālāk mobilājām grupām. Tātad divās daļās. Bon, que... Vai visi ir sapratuši? Tātad nodalījums starp šīm divām daļām, ko Anna tu pat mums norādīja. Visi ir sapratuši, visi saprotu. par pirmo daļu. Referents ir par, par piezīmi pirmo daļu, kas Annai nepatīk. Kas par? Pret? Liberāli un Andresens kundze atturas. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa. Referents ir par, kas par, pret, atturas vairākums ir lielāks. Tātad abas daļas ir pieņemtas, apstiprinātas ar uh, atšķirīgu vairākumu. Man šķiet, ka mums ir jābalso arī eh, par 42, 53 uh, eh, par uh, komentāriem, par piezīmēm. Nē, bet man saka, ka tas jau ir ietverts. Man saka, ka tas jau ir ietverts, jo tas atbilst 462. otrajai daļai, par ko jau mēs nobalsojām. Labi tad mēs par to nebalsojam, tad uzskatām, ka tur viss ir kārtībā. Tālāk. Turpinu. Ejam tālāk. Mēs esam iedzinuši aizmirsto. Un man šķiet, ka mēs nenobalsojām par 44,70. Mēs noraidījām 44,69, eh, bet nenobalsojām par 44,70. Referents ir par. Uh, pret, atturas noraidīts. Donc, nous passons à la... Tālāk pārējām pie prints pozīcijas. Ļoti skaisti izklausās. 10.06 referents pret, kas par pret atturas noraidīts. 431. referents ir par, kas par pret atturas pieņemts. 432. Sākumā summas. Referents ir par, kurš par? Pret. Es aizmirsu elektroniski pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Balsojam par summām 432 grozījumam. Novērtējums un ietekmes izvērtēšana. Beidzam balsot, visi nobalsojuši. 19 pār 20 pret noraidīts. Que... Piezīmes. Vai piezīmēm vēl ir kāda nozīme, ja mēs summas esam noraidījuši? Vai tam ir kāda nozīme? Labi. Tad par piezīmēm. Referents ir par piezīmēm. Kas par? Pret? Hm, man liekas, ka tas pats vairākums. Tā tad eh, tomēr pārbaudam un balsojam elektroniski par piezīmēm. Sākam balsot. Le vote est ouvert sur les commentaires. Balsojam tātad par piezīmēm. Tuvēr, votē, kolēģi, votē, votē. Balsojiet, cienījamie kolēģi. Votē, klū. Beidzam balsot 14 pār 21 pret. Viss ir noraidīts saistībā ar šo grozījumu. Pālāk pie 434. referents pār, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudam elektroniski, jo tautas partija šķiet nav pilnībā izolēta šajā balsojumā pret. Tātad tas bija grozījums. 434 sākam balsot, beidzam balsot 18, pret, 20, 18 par 20 pret, un tā tad grozījums ir noraidīts. Pārējām pie 44. Pasākumu vardarbības apkarošanai referents par, kurš par, pret atturas pieņemts. 4471 referents pret, kurš par pret atturas noraidīts. 435. referents ir pret, kurš par pret atturas noraidīts. Pāršķiram lapu, 4472, referents pret, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 436, referents pret, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 437. Referents eh, vispirms pa summām. Referents ir par, kurš par? Pret. Atturas summas ir apstiprinātas. Tālāk piezīmes referents ir par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk cīņa pret vardarbību. Dafne programma 1023 referents pret, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 39. referents par, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārējie grozījumi par tiem balsojam tikai par piezīmēm. 619. referents par, kas par, pret, atturas, pieņemts. 47,66 referents pret, kurš par, pret, atturas, pieņemts neliels vairākums pret. 43,80 identisks eh, nu, un līdz ar to noraidīts. 47,67 referents ir pret, kas par? Pret. Iespējams, ka te vajadzētu elektroniski pārbaudīt. Eh, balsojums ir diezgan cieši, tātad pa 47, 67 pārbaudam elektroniski. Balsojam, turpinām balsot. Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 19 pār 16 pret grozījums ir pieņemts. Tālāk izmēģinājuma projekts. Eiro just. Uh, 438. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts un arī nākošais līdz ar to. Tālāk, iemakšas trešajā sadaļā, 439. referents par, kurš par, pret, atturas pieņemts. Un 4565 arī 463. krimināla tiesība sākumā par summām. Referents ir par, kurš par summām pret atturas pieņemts. Tālāk par piezīmēm Referents par, kas par, pret, liberāļi, Andriesens kundze, kas atturās, pieņemts. Tālāk izmēģinājuma projekts uh, nākošajā lapas pusē. Nonākam pie Prince, brīvības, drošības un tiesiskuma telpa 1024, kurš pār pret atturas noraidīts. 440. referents par pret atturas pieņemts. 441. no sākuma summas referents par kas par pret elektroniski pārbaudam tātad par summām 441. grozījumam. Tātad par summām 441. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam, beidzam balsot. Viss ir nobalsojuši. 19, 18 pār 20 pret. Un summas ir noraidītas. Summas noraidītas vai piezīmes joprojām ir spēkā. Par tām mēs varam balsot, ja? Kas par piezīmēm? Pret. Tas pats vairākums. Tā tad arī noraidīts. Šis uh, grozījums 441 ir uh, noraidīts. Bet, protams, plenārsēdē par to var atkal barso, balsot. Tā, tad esam noslēguši 3A, tagad ķersimies pie 3B kategorijas. Nē, neesam vēl gatavi. Labi, tad ņemsim 4. Nē, Arī neesam gatavi, saka priekšsēdētājs. Tad piekto ņemam. Piektā. Beldzānī par budžetu. Divas minūtes taisam pārtraukumu, jo mēs esam Šeit mēs esam formā, mēs uh, labā ātrumā darbojamies. Ja mēs turpināsim, tad mēs visu pabeigsim šovakar. D'accord. Bon, je suspends deux minūtes. Divu minūšu pārtraukums, lai mūsu darbinieki varētu paskatīties, vai mēs varam balsot par piekto uh, kategoriju tikai komisijas budžets. Čurāt un jāsmeklē komisijas budžets. Bon. Alors, excusez-moi, je suspends. Tagad desmit minūšu pārtraukums, jo ir nepieciešams grupām izgatavot par piekto kategoriju fotokopijas. Tātad mēs piektajā kategorijā balsosim tikai par komisijas budžetu, tikai komisijas, cits institūcijas pagaidām neaiztiksim un gaidīsim tagad, kamēr tiek sakopēti balsošanas saraksti.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 Voilà, il faut peut-être, euh, hmm. oui. Varbūt eh, jādod iespēja atgriezties kolēģiem, kuri ir devušies iedzert tas tējas vai varbūt aperitīvu. Donc, je rappelle, pendant que le rapporteur se prépare. Kamēr referents sagatavojas, gribētu pateikt, ka mēs balsosim par piekto kategoriju, bet tikai par komisijas budžetu. J'en profite pour poser la question. Par 3B kategoriju tagad. Man teica, ka kategorijai 3B Attiecībā uz to tautas partija nav gatava. Un labāk gribētu pagaidīt līdz rītdienai. Vai tā ir? Bon. Je comprends que les sourires côté PPE confirment. Uh, tautas partija, acīm redzot, es skatos, smaida te man daži un apstiprina šo diagnozi. Barbara ir atgriezusies, tātad mēs varēsim tagad balsot. Par piekto kategoriju komisija visi, acīm redzot, ir gatavi balsot tagad, ja nemaldos. Ir joprojām vēl dažas tukšas vietas, tukši krēsli, daži varbūt zvana. Referentes eh, kundze, vai jūs esat gatava, Frančeska? Vai jūs esat gatavi sākt? Varam sākt. Tātad balsosim par uh, piekto kategoriju. Sorry, please. Eh, adesso quindi possiamo procedere al voto della rubrica 5. Varam balsot tagad par piekto kategoriju, saka referente. Un 3B par to rīt no rīta. Labi, tā tad mēs uh, noslēgsim balsošanu šovakar, balsojot par piekto kategoriju. Alors, euh, si le rapporteur. Ja uh, referenti piekrīt, tad ķersimies pie tabulas. Sur le cahier. Kas ir uh, balsošanas papildu dosjē? Tātad šajā dokumentā indeks uh, uz vāciņa ir rakstīts. Un heading 5, tātad piektā kategorija grozījumi. Referenta grozījumi referenta grozījums. Un man saka, ka par visām pozīcijām mēs varam balsot blokā. Tur ir doma atjaunot Uh, budžeta sākotnējo uh, priekšlikumu, uh, komisijas sākotnējo priekšlikumu. Vai visiem ir šī tabuliņa acu priekšā? Vous avez tous le cahier, hein? Visiem tā tad ir šis uh, papildus dokuments, kas uh, ir izdalīts. Jābūt drošiem, ka zālē visiem pirms balsojuma tā tad ir priekšā šis dokuments. This... Oui, d'accord. Ça, ça marche Viss visiem skaidrs. Voilà, c'est ce cahier supplémentaire. Tātad šis papildus dokuments rāda priekšsēdātājs. Diemžēl lapas nav uh, sanumurētas, bet Tur ir mazs virsrakstīņš amendment by rapporteur, tātad referenta grozījums, piektā kategorija. Oui. Et donc, Jā, tad ir aicināts atjaunot visas summas šajā kategorijā un uh, aicina balsot blokā, ja vien kāds neierosina savādāk. Preferentē vārds. Es gribēju precizēt, Mēs neņemam vērā otro grozījumu, kas attiecas uz Horvātiju. Tātad tas šeit nav iekļauts, un Horvātija paliek ārpus komisijas atjaunotā budžeta projekta. Labi, par to būs vēl cits balsojums. Es atvainojos, ka priekšsēdētājs. Tātad Par šo punktu notiks viedokļa apmaiņa ar padomi samierināšanās ietvaros, ja tā ir uh, grozījuma vēstule, ko nav apstiprinājusi padoma, un mēs tad attiecīgi par to arī tad debatēsim ar viņiem. Tā tad uh, budžeta projekta summu sāku atjaunošanu līdz sākotniem līmenim. Kāds ir paredzēts grozījuma vēstulē? Vai visi ir gatavi balsot? Aicinu balsot blokā. Kas par? Paldies. Kas pret? Divi pret. Kas atturās? Neviens neatturās. Un mēs uh, ar prieku vērojam smaidus komisijas pārstāvi sejās. Bet tagad mēs balsosim par rezervēm, jo tas viss tiks ielikts rezervē. <laughs> Un šie smaidi pazūd no sejām. Tagad mēs turpinam uh, uh, balsojumu grozījumu lielajā dokumentā. Piektā kategorija sāk parādīties 199. Uh, lapas pusē, bet rezervas iekļaušana rezervē parādās ir viena pozīcija, kas nav iekļauta šajā balsojumā blokā. 202. lapas pusē komunikācijas departamenta darbinieki 4026, kurš par, pret, kurš par, kas pret, atturas, Noraidīts. Tālāk pārējām pie nākošās lapas puses un nonākam pie iekļaušanas rezervē. Pour la mise en réserve. 496. Kurš par? Pret? Jāpārbauda. Vairākums ir pret, bet uh, sākam balsot elektroniski. Tātad priekļaušana rezervē. Uh, 496. grozījums. Sākam balsot. Visi balsot, cienījamie kolēģi. Es skatos, ka ierodas papildus spēki. Tātad papildus spēki iekļaušanai rezervē. Visi balso elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Eh, des, 17 eh, pār 20 pret rezerva tiek nolai, eh, noraidīta. Un 621. iekļaušana rezervē. Referents ir pār. Kas pār? Pret. Man šķiet, ka tas pats vairākums. Pārbaudīsim. Tātad 621. Ah, ok. Ok. okay. Votē, šie kolēģi, votē, votē. Balsojam, cienījamie kolēģi. Elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Ļoti labi. 16 pār, 21 pret, atkal tas pats lielā vairākums. Tātad šī iekļaušana rezervē tiek noraidīta. Tālāk 43, 78 arī ir noraidīts, jo tā pati summa bija paredzēta iekļaušana rezervē. Tagad pārējām pie nākošās pozīcijas. Hartonga eh, kungs. Diemžēl runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Page. Yes, yes. Alors, uh... Turpin priekšsēdētājs. 205. lapas puse, 205. lapas puses augšā grozījums 514. 514. grozījums. Iekļaušana rezervē referents ir par, kas par, pret. Tas pats vairākums atturas noraidīts. Grozījums 4300. Referents pret. Kas par? Kas pret? Tas gan jocīgs, saka priekšsēdētājs. Apgrieztais vairākums pārbaudīsim elektroniski. Tā tad balsojam par 43.00. Eh, Sākam balsot elektroniski. Lūdzu, balsojiet, kolēģi. Beidzam balsot. 18 pār 17 pret pieņemts. 515. referents ir par. Kas par? Pret. Elektroniski pārbaudīsim, es atvainojos, bet jāpārbauda. Tas ir interesanti, ka par rezervēm balso daudz vairāk cilvēku nekā par summām, un vēl divi, divas personas nav nobalsojušas. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši. 16 pār 19 pret noraidīts pāršķiru lapas pusi un nonāku pie 207. lapas puses. Un 207. lapas puses vidū digitālās publikācijas 348. grozījums, referents ir pret, kurš ir par. Pret vairākums. Ļoti žēl tautas partijai, bet šis grozījums 348. tiek noraidīts. Tālāk, lapas puses apakšā ir grozījums 4285. Iesniedz Garīgas kungs, referents par, kurš par? Paldies, kas pret? Atturas divi atturas. Sveicam Salvadoru. Grozījums pieņemts eh, gandrīz vienprātīgi. Tātad tā bija iekļaušana rezervē. Pāršķiru lapu. J'en arrive à la page 410. lapas puse. Es atvainojos 210. saka priekšsēdētājs. 211. Un 212. lapas puses augšā līdz uh, ilgspējīgai izaugšanai, neietvarot ilgspējīgu izaugsmi. Te ir vesela grozījuma sērija, divi ar puslapas puses, par ko mums ir jābalso. Donc, je vous propose. Tā tad aicinu sekojošo. Divsimt desmitās lapas puses augšā ir divi grozījumi, kas uh, ir ārpus uh, šī budžeta grozījuma. Tātad aicinu balsot par šiem diviem grozījumiem. Uh, Un pēc tam blokā balsosim par pārējiem, kas uh, ir uz sākotnējo budžeta summu atjaunošanu. Tātad grozījums 465, eh, kas ir uh, ārpus budžeta. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 407. 78. Kas par? Tātad pieņemts. Blokā tālāk balsojam par visu pārējo 210. 211. 212. līdz līdz pēdējam jūtas haugas grozījumam 45, 74. Tātad eh, tas viss budžeta eh, iepriekšējā līmenī. Kurš par? par pret atturas pieņemts. Tālāk varam pāršķirt lapu. 214. lapas pusē tagad esam. Pozīcija. Citi institūcijas eh, vadības izdevumi un 43.01 iekļaušanai rezervē. Referenta Greslas kundze ir pret. Referente, kā es teicu, ir pret kurš pār. Pateicos, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam elektroniski par 43.01 par iekļaušanu rezervē. Ba sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot, saka priekšsādātājs. 20 pār 16 pret pieņemts. Tātad ba, par 534. referents ir par, kas par, kas pret. Pārbaudam. Elektroniski pārbaudam, tātad sākam balsot elektroniski. Pār 534. referents ir par. Vai visi nobalsojuši elektroniski? Beidzam balsot. Ļoti labi un ātri balsojat. Ļoti labi. Uh, 17 pār, 19 pret. Šoreiz noraidīts. Noraidīts. Varam pāriet tālāk pie uh, komiteju sēdes. Uh, 534. Kurš par? Kikon. Kas pret? Tas pat vairākums un pārbaudam. Tātad 534. pārbaudam. Sākam balsot elektroniski, balsojam. Beidzam balsot. 17 pār 20 pret, tātad noraidīts. 43.01, referents ir pret. Kas par? Elektroniski pārbaudam. Man šķiet, ka bija vairākums par. Sākam balsot. Visi nobalsojuši ļoti labi. 21 pār 16 pret. Rezerve apstiprināta. Très bien. Euh, voilà. Ben, nous avons... Labi, mēs esam pabeiguši. Un pēdējā informācija par personāla rezervi. Tas ir XXX rindā pozīcija, tā es saprotu. Bon. Et on s'arrête là parce que over... Un arī šeit mēs uh, apturēsim sadarbību, jo citas sadaļas tas jau attiec uz parlamentu. Un tā, kolēģi, vai esat pārliecināti, ka 3B mēs nevaram ņemt šodien? Garīgas kungs nav šeit klāt. Labi. Es jums gribētu pateikties par darbu šodien. Es arī uh, esmu jums pateicīgs par to, ka sadarbojaties labi un ar koordinatoriem strādājat. Un varbūt, ka mēs varētu arī pabeigt savu darbu no rīta. Žēl, ka mēs nevaram paņemt kādu ziņojumu, kur ir nepieciešams tikai viens balsojums. Labi, rīt no rīta. Mēs sāksim tādā kārtībā, kā paredzēts. Mēs vēlākais beigsim mūsu darbu pēcpusdienu un nav izslēgts, ka mēs varētu pabeigt arī šo darbu rīta cēlienā. Paldies, līdz ar to mēs beidzam šo sanāksmes daļu. Oui, je, je libère et remercie tous les interprètes. Un vēl es gribētu pateikties arī tūkiem. Mums nebūs nepieciešamības pēc koordinātoru sanāksmes, tāpēc mēs arī beidzam šo sanāksmi vispār šodien šeit un rīt no rīta turpinam tikties atkal.